Sanāksme tiek turpināta. Vakardienas sanāksmes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai par to ir e, kaut kas iebilstams? Vai jūs vēlaties iebilst vai kaut ko tikai paziņot? Paziņot, jā, labi. Pieteikties? Runāt? Nē, tomēr. Lūdzu. 839. Nē, nē, viss kārtībā. Neviens neiebilst par protokolu. Protokols līdz ar to ir pieņemts. Cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs eh, varam turpināt ar eh, pirmo punktu šodienas pēcpusdienas darba kārtībā. Tas ir komisijas paziņās par ieteikumiem attiecībā uz eh, Eiropas Savienības un ASV sarunu sākšanu. Un es ļoti priecājos dot vārdu komisārē Māstrēmas kundzē. Lūdzu, tagad jums vārds. Much, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti, godājamie deputāti eh, vienošanās starp komisijas priekšsēdētāju un ASV prezidentu, kas ir noslēgta jūnijā, eh, ieskicē pozitīvu tirzniecības darba kārtību ar um, Savienotām valstīm, kas ir mūsu lielākais investīciju un tirzniecības partners, un arī kopš jūlija esmu tikusies piecas reizes ar Savienoto valstu vēstnieku, lai identificētu tos punktus, kas ir norādīti kopīgajā paziņojumā, Pagājušā nedēļā mēs izvērtējām programmu e, darba grupā un e, Tāpat darīju zināmu to, kā padomi ir gatava tuvāko nedēļu laikā pabeigt darbu pie autorizācijām sarunām vienatiecībā uz tarifiem rūpnieciskajiem produktiem un otra, eh, otru pār atbilstības eh, paziņojumu saņemšanu. Tāpat tika atkārtots, ka nākotnes sarunas neskars lauksaimniecības jautājumus. Esam pārliecināti, ka parlaments pilnībā atzinās to, cik svarīgas ir transatlantiskās tirzniecības attiecības. Tās eh, paliek mūsu uzmanības centrā. Ļoti rūpīgi definētā darba kārtība kalpo mūsu interesēm, ņemot vērā mūsu tirzniecības attiecību apjomu, tā arī atcelšana pats jā, šobrīd tie ir zemi, nozīmētu ievērojamu e, izmaksu samazinājumu ekonomikas operatoriem. Daudzi rūpniecības nozars abos Atlantijas krastos strādā ar nelielām peļņas maržām. Tomēr nozīmīgu vienošanās pār rūpniecības precēm un tarifiem piešķirtu visiem transatlantiskajiem uzņēmumiem, neatkarīgi to uh, iz, uh, apjoma, labāks konkurēšanas iespējas. Mēs sagaidām uh, eksporta pieaugumu 8,9% apmērā, kas naudas izteiksme varētu izteik, atbilst 26 miljardiem eiro. Tāpat Mēs esam uzsākuši konsultācijas ar interesētām pusēm pagājušā nedēļā, aicinot tos nākt klajā ar priekšlikumiem. Mēs gaidām atbalstu mūsu diskusijām ar Savienotām valstīm šajā jomā. Es pilnībā apzinos, ka uh, valda uzskats, ka sarunas notiek eh, zem spiediena, bet Šādu apgalvojumu es gribētu atspēkot un e, vienpusēji pūliņi no savienoto valstu puses varētu apgrūtināt mūsu uh, ieguldīto darbu, taču vienlaicīgi sekotu reakciju no mūsu puses un sarunas tiktu pārtraukts. Arī tas ir paredzēts e, sarunu direktīvām. Tāpat mēs eh, pieņemtu pasākums no savas puses. Es domāju, ka veselais saprāts uzvarēs, tā nenotiks, un mēs varēsim turpināt strādāt pie savstarpēji izdevīga rezultāta, lai veidot šīs attiecības. Tādējādi es vēlētu uzziņot, ka savlaicīgi šī nolīguma noslēgšana būtu vislabākais veids, kā apstiprināt eh, komisijas priekšsēdētāju un Savienoto valstu priekš, eh, priekšsēdētāja paziņojums, eh, kur izskanēja pagājušā gada jūlijā. Mēs ceram uz jūsu atbalstu šīm sarunām, un jūsu atbalsts apliecinātu vienotību starp Eiropas Savienības institūcijām. Vienotība ir mūsu spēks savukārt, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, parlamenta balsojums pret šīm ierobežotiem sarunām būtu balsojums pret līdzsvarotu un proporcionālu pieeju jūlija paziņojumam, eh, kuru mēs eh, izveidojām, lai mazinātu spriedzi tirzniecībā. Savukārt, priekšlikumi, kā šo spriedzi samazināt, ir iesniegti uz mūsu darbu E, darba galdas. Tāpat īpaši uzmanība ir pievērsta autobūvei. E, būtu visizdevīgāk samazināt auto tarifus līdz 0%. Un tāpat es apliecinu, ka es ļoti rūpīgi sekošu jūsu debatēm par šiem jautājumiem, uzklausīšu visu sacīto, kā arī mēs regulāri informēsim parlamentu par visiem diskusiju aspektiem, kā mēs to esam vienmēr darījuši. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Paldies, eh, komisārs Kundze! Tagad eh, uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, tautas partijas vārdā. Kristoda Robolas kundze uz pusotru minūtu lūdzu. Lies paldies! priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Vispirms es eh, vērētos jums paust savu atzinību par jūsu centieniem eh, atkal normalizēt transatlantiskās attiecības. Tas ir ļoti svarīgi, un eh, šīs attiecības var novest pie konstruktīviem risinājumiem. Un tādēļ es iesaku šeit parlamentam rītdienas balsojumā rīkoties atbildīgi un uh, izteikties par labu šim mandātam. Tas ir mūsu visu interesēs, iespējamās vienādās intereses ar ASV mēģināt noteikt un eh, to izmantot arī, lai novērstu spriedzi. Šeit eh, pēkšņi tiek eh, prasīts, lai komisija parādītu ar ļoti stingru nozīmi, tikai šādu valodu Trumpa kungs varētu sa saprast. Jā, manuprāt, tie, kas ar iespējamām sankcijām vai uz automašīnām vai uz citiem produktiem uh, kas uh, eh, dienu no dienas uh, dabū maksāt par šiem kaitējumiem. Mums ir jādomā par viņiem, un tādēļ mums vajadzētu raudzīties uh, uz saskaņu starp mums un ASV un atgriezties pie sarunu galda. Ko gan mēs varam zaudēt, ja šīs sarunas nevainagosies ar panākumiem, jo tā tas būs vismaz konstruktīvs mēģinājums uh, attiecības eh, nostādiet uz jauniem pamatiem. Ja tās novadīs pie eh, rezultātiem, tad mūs būs eh, iespēja ne tikai novērst tirnācības konfliktu, bet arī novērst šķēršļus. Un noslēgumā es gribētu vēl pievienot tikai vienu teikumu. Pasaule virzās uz priekšu. Vai mēs vadam sarunas vai nē? Un, manuprāt, ir lielo demokrātiju pienākums sadarboties. Lies paldies! Paldies, un tagad eh, sociāla un demokrātu vārdā divas minūtes vārds Langas kundze, kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Eh, komisārs kundze, jā, mēs, eh, mums nevajadzētu vēst sarunas ar ieroci ņemot un traudot ar to. Un bieži vien pēdējā laikā tas ir bijis Eiropas Savienības princips, un mēs nevajadzētu mums vēst sarunas, ja uz mums tik izdarīts milzīgs spiediens. Jautājums, kas gan ir mainījies? Uh, muita no ASV uz eh, tērauda un alumīnija, tie ir spēkā. Ir arī vēl papildus eh, muita uz Spānijas olīvām. Mums, mēs piedzīvojam draudus. Un uh, eh, Trumpkungs uh, vēlas šeit vēl papildus muitu uzlikt uz uh, automašīnām, transporta līdzakļiem, un tikko ir veikts pētījums. Attiecībā uz to, kādu spiedienu izdarājas, vai nekas nav mainījies. Mēs no mūsu puses esam ļoti piekāpušies. Uh, Šķidrās gāzes imports no ASV ir pieaudzis par 180%, imports no sojas eh, pupiņām ir 120% pieaudzis. Komisija steidzamās procedūrās ir eh, apstiprinājusi, ka sojas pupiņām ir ilgspējības eh, certifikāts piešķirams, un papildus ir imports pieaudzis ASV sojas pupiņām. Uh, Mēs kā Eiropas Savienība esam tiešām ļoti piekāpušies. Es prasu, jautāju, kur ir piekāpšanās no ASV puses, kādā veidā viņi samazina spiedienus, tu nekā neredz. Un tik jau, kamēr tas tā ir, manuprāt, mums ļoti pašapzinīgi vajadzētu noformulēt mūsu nostāju. Otrakārt, pagājušā gada jūlijā, kolēģis un kolēģi, mēs pieņemam lēmumu nenoslēgt vienošanos, eh, kur ja nebūs ņemta vērā Parīzes klimata vienošanās noteikumi. Šodien, dažas stundas pirms šīm debatēm, mēs diskutējam par klimata aizsardzību. Tas viss nav atrodams mandātu priekšlikumos. Pat nekā ietekmes novērtējums par klimata ietekmi šim noliegumam. Mēģināsim ļoti pašapzinīgi noformulēt mūsu prasības ir jāizteno pašreizējā spēkā esošie noteikumi un ir jānoraida stiprākā tiesības. Un tagad vārds ECR eh, e vārdā Zahradiev kungam. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Transatlantiskā tirniecība ir tāds kā stūrakmens eh, transatlantiskajā sistēmā, un eh, komisija iesaka šeit mandātus par uh, tarifiem uz rūpniecības produktiem un arī atbilstības novērtējumu. Un mums vajadzētu samazināt spriedzi, tas sniegt tiešām labumu Eiropas Savienībām patērētājiem. Piemēram, eh, augstu tarifu novēršana vai eh, labāka tirniecība ar eh, konkrētiem tirniecības izstrādēm, piemēram, apģērbiem. Tas palielinātu starptautisko konkurētspēju arī mūsu rūpniecībai. Mūsu maziem vidēja uzņēmumi e, varētu izvairīties šeit no dubultas e, pārbaudes, e, izpildīt labāku, labākus nosacījumus un atbilstu atbilstības novērtējumam. Un, manuprāt, to visu nevar veiksmīgi pabeigt, ja nebūs atrisināts arī tas, ka tiks izņemts no tā visā tērauts un alumīnijas. Un arī uz automašīnu sektoru šeit ir jāpievērš izmanību un jāraugās, lai tas atbilst PTO nosacījumiem un izcelsmes no, noteikumi jāraugās, lai tie tiktu īstenoti. Es tiešām eh, ticu, ka attiecībā ir. Eh, mums jāmācās arī no tētīpa sarunām, it īpaši raugoties uz uh, tarifiem, uz standartiem un regulatīvo ietvaru, un es ceru, ka šis šī vienošanās būs pamāts, eh, lai veidot labas attiecības starp Eiropas Savienību un ASV. Paldies! Un tagad Aldas politiskās grupas vārdās Hākas kundze vārds uz divām minūtēm. Much, Madam Madam Paldies, priekšsādātāji, komisāri, kolēģi! Tirzniecība ir ļoti nozīmīga mūsu atvērtiem ekonomikām, it īpaši ņemot vērā to, ka pieaugums Eh, nākošajā desmitgadē notiks ārpus Eiropas Savienības. Mēs redzam, ka Ķīna nerespektē tirniecības noteikumus un arī palūkojoties uz savienotēm valstīm, mēs redzam administrāciju, kas ir netaisnīgi nodevis Eiropas Savienību par apdraudējumu nacionālajai drošībai eh, uzliekot savu marķējumu mūsu eh, tērauda un alumīnija eksportam. Eskalācija tirzniecības attiecībās starp eh, Eiropas Savienību un Savienotām valstīm var novest pie nopietnām sekām. Eh, mums ir jārīkojas eh, kā pieaugušajiem, tie parlamentā, kuri nevēlas atbalstīt komisiju. Es ceru, ka jūs sapratīsiet to, ka to arī ar prieku skaidros eh, ASV administratīvas eh, pārstāvi, kā Eiropas Savienības nespēja pieņemt lēmumus. Tā vietā atbalstīt komisiju sākt sarunas balstoties uz ierobežotu apjomu, tas nenozīmē TTIP eh, atsaldēšanu, bet šīs sarunas atsākots norādot skaidrus nosacījumus, mēs iesaistāmies viss e, saprotamākajā un vispareizākajā veidā. Mēs e, Eh, vēlamies, lai mūsu rīcībā būtu pamat divpasējām eh, attiecībām un runāsim skaidri par to, ko mēs varam iegūt, bet arī ļoti rūpīgi sekosim tam, ko varam zaudēt. Mana grupa atbalstīs Eiropas komisiju un es domāju, ka mēs varēsim būt vienoti kā Eiropa, it īpaši konfrontācijās ar Trumpa administrāciju. Paldies! Un tagad eh, zaļo Polskās grupas vārdā Žado kungam vārds uz divām minūtēm. Komis uh, komisārs kundze, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Donalds Trumps pirms dažiem gadiem sacīja, Eh, ka klimata pārm, eh, pārmaiņas ir pēdējais. Pilnīgi smuļķības, ka tas ir ķīniešu izgudrots jēdziens, lai amerikāņu rūpniecību padarītu konkrēti nespējīgi. Pirms dažām nedēļām, kad amerikāņu kongress eh, pieņēma ziņojumu par klimatu, kad zinā, zinātnieki norādīja, ka stāvoklis ir dramatisks, tā skaitā savienotajām valstīm, prezidents Trump sacīja, ka tam netic. Šis pats prezidents pēdējā mēneša laikā visu laiku atbalstīja Brexitu tā vissmagākajā formā, pat kritizējot Terēzi Mēju un viņas vēlmi panākt vienošanos ar Eiropas Savienību. Un ar šo prezidentu jūs vēlaties šodien vest cārunas, piešķirt viņam daļu no mūsu suverenitātes, no mūsu vērtībām es padzirdu mūsu e, sociāldemokrātu e, draugus, kuri atgūst veselo saprātu. Mēs nevedam sārunas ar prezidentu, kurš mums liek pistoli pie deniņiem. Mēs nevedam sārunas ar prezidentu, kurš mūs draudz par ar Eh, saviem nosacījumiem autobūves metalurģijas sakarā. Ja šajā periodā mēs vēlamies parādīt, ka Eiropas Savienība ir ekonomiska un politiska lietas liels, lielvara, ja mēs vēlamies parādīt, ka Eiropas Savienība aizstāv savas vērtības klimata jomā, sociālajā, vidas jomā, tad mēs nevaram sākt sarunas ar savienotiem valstīm Un būtu liekulība uzskatīt, ka tagad mēs sāksim un pēc tam redzēsim, kas notiek tālāk. Nē, nevar vest sarunas ar savienotēm valstīm, jo šis prezidents neiemieso mūsu vērtības, viņš ir apdraudējums mūsu ekonomiskajai un demokrātiskajai suverenitātei. Paldies! Nākamais runātājs ir eh, Šauca kungs, eh, ko es vēdās pusotra minūte. Paldies priekšsēdētē. Komisāra Māstrēmas kundze. Prezidents Trumps mums draud, ka Eiropas uh, Savienībai, ja mēs uh, ne, ne, nepieņemsim viņas, uh, ne viņa priekšlikumus, tad viņš mums sakurs tiešām īstu ēles uguni. Izklausās kā tāds teiciens no slikta vestērna, un jūs gribat tagad rekapitulēt, es esmu drusku mm, vīlies, jo ka kaut arī tiek izvērst šie draudi, jūs gribat uh, ar viņu tomēr uh, vienoties, jūs uh, neņemat vērā paši savus principus, kaut arī vairāk nekā 90% šo vienošanās iekļautu starp ASV un Eiropas Savienību. Jūs nemaz negrastāties izvērst nekādu pētījumu par to, kā tas ietekmēs ekoloģiski, ekonomiski un sociāli Eiropas Savienību. Mums ir jāsargā uh, arī patērētāji, un uh, jūs uh, pievarat acis un neredzat patiesībā, kādus lēmumus uh, pieņem Trumpkungs. Uh, Neiekļaujas Parīzes vienošanās, man kolēģi to pieminēja. Manuprāt, Trumps līdz ar to ir pats sevi diskvalificējis kā sarunu partneris. Mēs zinām, ko viņš vēlas. Viņš vēlas uh, amerikāņu lauksamniecības eh, izstrādājumiem pavērt durvis Eiropas Savienībām, tas nozīmētu mūsu ilgspējīgajai lauksamniecībai beigas. Vai jūs zināt, ka miljoniem eh, eiropieši ir protestējuši pret to un eh, savukārt no savas puses viņš neko negrib, viņš tikai grib uz automašīnām soda muitas no tām uz kādu Britniju atteikties. Un es nekādā gadījumā nevēlos, lai eh, būtu piešķirts mandāts šīm sarunām. Paldies, Šauca kungs, un tagad e FDD politiskās gru grupas vārdā Begienas kundze vārds. Incidente. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, mūsu nostāja. Šajā TTIP otrajā versijā nav mainījusies, savukārt komisijas nostāja ir mainījusies, jo no amerikāņu avotiem mēs zinām, ka lauksaimniecība tiks iekļauta. Uh, nolīgumam. Protams, tas ir vilinoši amerikāņiem, bet šeit eh, nav mūsu kārta pastiept roku amerikāņiem. Mēs jau savu darbu daļu esam eh, paveikuši, importējot eh, amerikāņu soju un dabasgāzi. Tagad viņiem ir jānāk pie mums Un pirms mēs uzsākam sarunas, mēs vēlamies, lai amerikāņu administrācija pārtrauc eh, nodavas eh, autobūvei, tēraudam, alumīnijam. Mēs vēlamies uh, Eh, nolīgumu, bet mēs anulējam iepriekšējo sarunu sandātu un mēs atceļam uz visiem laikiem slaveno tētipu, kurš tik ilgus gadus terorizēja Eiropas pilsoņus, un mēs nepārdosim par lētu cenu mūsu lauksemniecību. Paldies! Un tagad ENF grupas vārdā. Deputāte Franca Žamē, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Šī rezolūcija ir patiesa mistifikācija Sākotnējais teksts pilnībā tiks sagrozīts eh, ko, eh, komisijā no liberāļu puses, un atsevišķi kolēģi izdomāja upurēt politisko nepieciešamību eh, sīktirgotāju nepieciešamībām. Tā vietā, lai pieprasītu stabilas garantijas no savienotām valstīm pirms tiek uzsākt sarunas, mēs vēlamies vest sarunas pirms tiek saņemts garantijas autobūvē, lauksaimniecības izslēgšana no sarunām. Uh, un ietekmes izpētēji attiecībā uz zivsaimniecību. Kurš ticēs tam, ka e, vienošanās, par kuru ir bijušas sarunas 10-15 gadu garumā, netiks parakstīts, ja uh, kaut viens no nosacījumiem netiks izpildīts? Neviens. Pilnīgi noteikti ir jānos, jāparedz mūsu nosacījumi savienotajām valstīm, pirms mēs uzsākam sarunas, un nevis otrādi. Paldies! Nu, Paldies! un tagad eh, dodu vārdu ats, eh, individuāliem runātājiem Hosē Salafranka vispirms. Paldies priekšsēdētāji komisāram Junkaram nācās koriģēt savu pieeju tirsniecības uh, eh, politikai. Sankcijas attiecībā uz muitas tarifiem par uh, alumīniju, Spānijas uh, melnajām olīvēm, par uh, tu, uh, tunci ir tikai iesākums. E, pašreizējais pavērsiens ir interesants. Komisāri ir ļoti interesanti, e, būtiski paturēt spēkā principus. Mēs atgādījām šeit mūsu tirzniecības politikas principus un um, svarīgi šajā gadījumā Eh, veidot tādu tirzniecību, kas ir balstīta uz noteikumiem, uz PTO noteikumiem, saglabāt Parīzes noteikumus un it īpaši neatteikties no esošiem nolīgumiem Merkosur, Austrālija, Jaunzā, Jaunzēlanda, Japāna. Paldies, priekšsēdētāji! Un tagad vārds būs Dināro kungam uz vienu minūti. Jā, paldies, komisārs kundze. Mēs visi piekrietam šeit, ka transatlantiskās attiecības eh, sastopas ar lielām grūtībām, traucējumiem pēdējā laikā, un es gribētu tomēr atgādināt, ka tas eh, ir ilgu laiku bijis pamats, un tam ir jāpaliek ļoti spēcīgam. Ir šodien ļoti svarīgi Eiropas Savienībai spērt eh, visus nepieciešamos soļus, drošības pasākumus, lai aizsargātu Eiropas Savienības iekšējo tirgu, mūsu darbiniekus, ražošanu Un eh, tas nozīmē, ka visi jaunie tarifi un mm, mm, pasākumi, ko iesaka ASV, administrācija ir jānovērtē, bet tajā pašā laikā mums ir uh, ir jāizvairās no tirniecības kara, kas var eskalēt, un uh, tas var smagi skārt abas puses. Nav labāka veida, kā izvairīties no jauniem tarifiem, kā dialogs un sarunas. Tādēļ es uzticos komisijai, un, manuprāt, tā dara pareizu darbu. Uh, un es atbalstu priekšsēdētāja Jung, Junkera un komisārs Māstrēmas veikto darbu, ka ir jāsāk uh, sarunas uh, ierobežotos uh, sektoros ar ASV. Un man ir vēl viens jautājums, komisārs Kunze. Ja mēs sakām nē sarunām ar ASV, ar ko tad mēs runāsim? Ar ko mēs runāsim nākotnē? Kā mēs teiksim jā? Paldies, tagad vārds Haranzovas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! ASV un Eiropa vienmēr ir bijuši dabiski partneri. Mums ir kopīgas vērtības, un mēs cīnāmies pēc kopīgiem apdraudējumiem. Jebkuras attiecības eh, ir tādas, ka tur vienmēr ir eh, ļoti pozitīvi elementi, bet arī kritumi, bet mums ir kopīgas intereses, un mūsu attiecībām ir jāpaliek spēcīgām. Pagājuši eh, gadu bija ļoti liels darbs veikts, lai veidotu mūsu kopīgo tirniecību par tarifiem, par uh, tērauda alumīniju. Eiropas Savienība ir parādījusi, ka tā vēlas sadarboties un uh, rast risinājums. Vēstījums ir skaidrs, mums ir jāstrādā kopā, mums ir vajadzīgs tas mūsu uzņēmumiem, darba vietām, kas tiek radīti Eiropā. Visi resursi, mūsu pilsoņi, drošība ar, ļoti ir atkarīga no šīs sadarbības, un tā atkarība tikai pieaugs. Tādēļ es ceru, ka šis parlaments skaidri atbalstīs uh, sarunu atkal uzsākšanu. Mēs vienmēr varam tikai uzvarēt uh, sarunāt, bet mēs zaudēsim, ja mēs aizvērsim durvis ASV. Paldies! Paldies! Un nākamais runātājs ir Butikofera kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāja komisārs kundze, kolēģi, priekšsēdētāja Junkera kunga apmeklējums eh, Vācijā namā bija tāds eh, ģeniāls iznāciens. Un eh, tur bija runa par tādu ātru mandātu, bet tur bija nepareiza taktika, un politiskais kapitāls un laiks ir gājis zudumā, izšķērdēts, un baidoties no diskusijām sabiedrībā vai nereāli novērtējot eh, ASV administrācijas stingro nostāju. Jūs tikko kā komisārs Kunze pati teicāt, eh, vienpusēja tirniecības eh, rīcība apdraudētu kopīgās tirniecības apliec, attiecības. Tā runā kāds, kuram ir bail, bet ASV administrācija runā ar mums tādā kā komandiergarā, un ja kāds uzvedas tā, kā suns, kam ir spēruši, tad viņš vēl piedzīvos vēl turpmākus spērienus. Ir jārunā, bet ne jau uz uh, vāja mandāta pamata. Tādēļ mums tas ir jānoraida. Mums ir jāatgriežas pie tā un ir jāpiespiež jūs uh, šeit stādīt priekšā labāku mandātu. Paldies, tagad vārds Sančies kandētē kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt mēs runājam par klimatu pārmaiņām. Un Eh, no labajiem mēs dzirdējam pilnīgi tukšus priekšlikumus. Eh, pat, pat komisārs Kaņete eh, izteicās, ka viņš ir nobažījies pār planētas nākotni. Mēs eh, esam uz pašnāvnieciska ceļa pātrunoties klimata pārmaiņām, un tagad mēs vēlamies atjaunot TTIP, un daudz domā, ka izdosies šie mēģinājumi. Komisāra Malmstrēm, jūs eh, jums atgādinu, ka Parīzes nolīgumi ir nosacījums, bez kuriem nevar atjaunot tirzniecības nolīgumus. Mēs visi zinām, ko domā eh, prezidents Trumps darbs šajā sakarā, bet eh, šķiet, ka jums eh, tirzniecības nolīgumi nozīmē vairāk nekā planētas nākotne. Bez tam šodien kājās ir piecēlušies jauno, jaunieši, ir aktivizējusies feministu kustība, mums ir vajadzīgs uh, atšķirīgs, atšķirīgs sociālais un atšķirīgs ekonomiskais modelis. Paldies! Nākošais runātājs Ēlis Dārtmūs. Thank you, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vācu autoražotāji eksportē uz ASV 20 miljārdu vērtībā produktus 2017. gadā. Un ir skaidri redzams, ka autoražotājiem ir ietekme šajā nozarē. Taču runāt par galveno jautājumu. ASV tarifu uz importētiem automobīļiem līdz pat vien 0,5% un Eiropas Savienības tarifi uz eksportētajiem automobīļiem no ASV ir 10%. Tas ir asimetrisks, eh, tas ir asimetriskas eh, proporcijas, un ASV kolēģiem ir eh, savs pamats izteikties. Nu, šeit ir atšķirības starp 39 miljoniem uh, pret 20 miljārdiem. Un tagad par šo rezolūciju. Rezolūcija kritizē ASV par izstāšanos no Parīzes vienošanās, taču Žado kungs. Jums taču nevar būt tāda valdība, kādu vēlties kādā citā valstī. Jūs nevarat uh, pat uh, panākt tādu savā valstī. Nu, to es ļoti skaidri apzinos jau daudz gadu garumā. Tas, ko mēs šeit aplūkojam, šeit ir runa par tirzniecības politizēšanu, par šiem politizētajiem priekšmetiem. Viss, kas ir iekļauts šajā mandātā, tas apdraud iespēju noslēgt tirzniecības nolīgumus. Tas ir tas sots, kuru nāks maksāt Eiropas Savienības pilsoņiem un par kur ļoti izsakās ļoti daudz kolēģi. Dartmūrs kungs Žado kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemat to? Lūdzu, vārds jums. Kolēģi, es visai labi neizpratu, vai jūs esat pārliecināts par Eh, to, ka notiek klimata pārmaiņas, vai ka tādas nav. Es īstenībā neizpratu, vai eh, Lielbritānija, kas bija ļoti liela valsts starptautiskajā sabiedrībā, vēl aizvien tic eh, universālajām vērtībām, kam tic šī starptautiskā sabiedrība. Un tāpat nes, neizpratu, vai šobrīd apvienotās karalists valdība ir jūsu valdība. Jā, Dārgmus, ir atbilde. Dārgmus, kungs, lūdzu. Nu, manuprāt, ir divi jautājumi. Ja neiebildīsiet, atbildēšu uz vienu. Šajās debatēs mēs diskutējam par tirzniecību, nevis par klimata pārmaiņām. Un tas ir ļoti būtisks uh, aspekts, ko pieminu. Jums vienkārši nevajag uh, uzbrukt, nevajag runāt par uh, nebūtiskiem klimata pārmaiņu jautājumiem, ņemot vērā jūsu ievērojamo politisko ekspertīzi par to, kādiem jābūt vienkāršiem. Uh, saprātīgiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Citādi tas tiešām izmaksās dārgi Eiropas Savienības pilsoņiem, kur jūs, par kuriem jūs sev uzskatāt kā pārstāvi. Paldies. Nākamais runātājs Hansena kungs, vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze, paldies, komisārs kundze. Tirdzniecības konflikts sāks tad, kad viena valsts eh, nolēmj pārstāvēt pārkāpta starptautiskos noteikumus, lai iedragātu citas valsts ekonomiku, un tāda ir situācija šobrīd ar ASV. Mūsu mērķis ir būt spēcīgiem mūsu eksportētāju labā. Tie, kas cenšas torpedēt ASV sarunas ar Eiropas Savienību, apdraud mūsu cilvēku darba vietas. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka 80% no Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas eksportē uz ASV, ir MVU, un Eiropas komisija vajadzētu virzīties uz veiksmīgu vienošanos lai panāktu brīvās tirzniecības nolīgumu, lai izvairītos no ASV vēlmēm iekļaut uh, lauksainiecības jomu. Kā jau minēja Kenedijs, mums nevajag izvairīties no sarunām baiļu dēļ, bet tieši to dēļ mums ir jābūt polit pietiekam politiski drosmīgiem, Žadokungs. Paldies. Paldies. Nākamais runātājs Kofodu kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, Liels paldies! Manuprāt, šis jautājums mums ir ļoti nozīmīgs par to, lai atsākt sārunas. Manuprāt, visiem ir skaidrs, ka Trumpa Baltā nama administrācija apdraud pilnīgi visu, par ko mēs iestājāmies, ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā. Es biju vicepriekšēdētājs ASV delegācijai un ļoti daudzi kolēģi kongresā ir ar pilnīgi pretēju viedokli nekā Trumpa kungam un visiem tiem, kas šobrīd ir administrācijas vadībā. Nu, vai tad mums ir jāizvairās no diskusijām ar cilvēkiem, ar kam mēs nepiekrītam, kas apdrauda tiesiskuma, tirzniecības noteikums, pasaules tirzniecības organizāciju? Manuprāt, mums ir tā jārīkojas, jo Eiropa ir spēcīga supervara tirzniecības jomā. Un mēs, protams, ka nekad uh, nepieņemsim tirzniecības sarunu laikā ar ASV tādu vienošanos pirms šī puse nebūs atteikusies no vienpusējās terorisma izpausmēm pret mums. Un katrā gadījumā mēs nedrīkstam rīkoties zem spiediena. Paldies! Paldies, Kofot kungs! Ir zilās kartītes jautājums no kolēģis, kolēģa, vai jūs vēlaties atbildēt? Eterīčio kungs, lūdzu, jūs varat uzdot savu zilās kartītas jautājumu. Oh. Paldies, ka pieņemat šo jautājumu. Gribēju noskaidrot par to, ko jūs teicāt. Vai jūs tā teicāt, ka Eiropas Savienības supervara, ka tai nevajadzētu runāt par tirzniecības jautājumu ar administrāciju, kas neat, kas ir pretrunīga, pat ja šī administrācija ir supervara ASV un ka jūs labāk runāt ar šīs administrācijas opozīciju kuriem nav nekādas varas par šo tirzniecības nolīgumu. Protams, es ļoti labi saprotu šīs dažādās politiskās problēmas, taču, ja šās tirzniecības nolīgums, kas ietekmēs pilnīgi visus uh, Tas ietekmēs uh, visas uh, darba vietas, karjeras uh, visiem pilsoņiem. Kā tad ir jārunā? Kofod kungs, manuprāt, jūs man pārpratāt, mums ir jārunā ar šo ASV administrāciju par spīti tām pretrunām, kas valda mūsu vidū, jo ASV ir vairāk nekā pašreizējā Trumpa administrācija. ASV ir kongress, kur ir ļoti daudz cilvēki, kas iebilst Trumpa administrācijas tirniecības politikai. Jā, ASV ir tirzniecības super Eh, vara, taču mēs esam supervara tiesiskuma ziņā tirzniecībā. Mēs cīnāmies par cīņu pret klimatu pārmaiņām, par tiesiskumu, par sociālajiem jautājumiem. Tātad mums ir jārunā balstoties uz spēka pozīciju, nevis izvairīties no šīm sarunām daļu dēļ. Paldies! Un tagad vārds Dornano kundzei lūdzu. Merci. <coughs> Merci. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Lūk, Eiropas Savienība ir izlēmusi atsākt sarunas, lai noslēgtu tirzniecības vienošanos ar savienotiem valstīm. Tomēr tautas noraida brīvās tirzniecības līgumu, kas tās padara trūcīgāks. Uh, eh, pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas eh, vienošanās ir pilnīgā strupceļā. Tehnokrāti meklē dažādas iespējas, kā nomainīt bijušo tētipu, un tas attiec arī uz jauno nolīgumu. Bet neko pozitīvu mēs nevarēsim no šīm sarunām sagaidīt. Kā ticēt tam, ka lauksaimniecība būs tik tiešām izslēgta, lai gan Junkerkungs jau pieņēma eh, papildu sojas importu, lai varētu eksportēt vācu automašīnas. Mums ir jāveido tāda sociālā politika un ekonomika, kas vairāk respektē mūsu vidi iedzīvotājs. Katra diena parāda, ka um, no Eiropas Savienības ir jāstājas ārā, lai tiktu ar to visu galā. Fraktion. Paldies. Tagad ir noslēdzies runātājs saraksts no grupām. Tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Man liels lūgums jums. Ir pietiekušies desmit runātāji. Gribētu jums visiem piešķirt runas laiku, taču tad priekšnoteikums ir ievērot savu runāšanas laiku. Citādi es nevarēšu ļaut jums visiem izteikties. Salovjetska kungs lūdzu viena minūte. Kanādu, mēs Japāņu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir vienošanās ar Japānu, nesen pieņemam tirzniecības nolīgumu ar Afganistānu. Un izskatās, ka mēs gribam noraidīt vienošanos ar ASV. Un tā kreisie spēku atbalsta šādu rīcību tādēļ, ka nepatīk Trumpa kungs. Taču izskatās, ka amerikāņiem viņš tiek tīri labi. Uh, Vai tad jūs uzskatāt, ka amerikāņu vēlēšanas bija kļūda, tāpat kā Brexits ir kļūda? Nu, bet kļūdas notiek, protams, taču Eiropas Savienība ir ļoti nopietna, un ASV mēs esam ļoti nopietni partneri ar ciešām saistēm, piemēram, aizsardzības jomā, un mums ir uh, nepieciešams šāds uh, būtisks partners arī tirzniecības jomā. Paldies! Paldies, Rodrīgas Finjēro kundze, lūdzu, vienu minūti. Senjora komisārijā. Komisāra kundze. Runājot par transatlantiskajām attiecībām un dialogu. Es nedomāju, ka šobrīd ir apvienot visi nosacījumi sarunām ar savienotēm valstīm. Viss svarīgākais ir konsekvence un koherence eh, tam, kas tiek darīts un sacīts. Un tas mums arī, to mums norāda visi jaunieši, kas, eh, kuri cīnās par klimatu pārmaiņām, kuri lūdz mums spērt soļus nākotnes vārdā. Arī Eiropas Savienības ir apliecinājuši savu apņemšanos cīnīties pret klimatu pārmaiņām, un mēs nevaram pieņemt šādu vienošanos ar savi, eh, savienotām valstīm. Un mēs nevaram vest sarunas ar neusticamu partneriem. Tad, kad uh, muitas tarifi tiek balstīti uz likumiem, kas uh, nav pamatoti, un uh, nav pienācīgi nosta, e, nosacījumi, lai mēs varētu veidot dialogu, kādam tam pienāktos būt. Paldies! Nākamā runātāja Tomašeča kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ASV ir mūsu galvenais globālais partneris. Tādēļ būtu saprātīgi turpināt uh, ilgtermiņa darbu, veicinot mūsu tirdzniecības attiecības. Un es priecājos, ka šis eh, mandāts tagad eh, tiek eh, virzīts tik īsi pēc tētips agrāves. Un es ceru, ka jaunajā vienošanās mēs neatkārtosim vecās kļūdas un iekļausim jaunas nozares. Mēs nedrīkstam atteikties no mūsu standartiem. Mums vienkārši ir jāatzīst esošie standarti, jo īpaši marķēšanas jomā. Tāpat ceru, ka sarunu vedēji nedosies pie apaļā galda, diskutējot Trumpa viņa administrāciju ar dažādiem stereotipiem. Mums ir jāizvairās no Trumpa administrācijas politiskas nosodīšanas, bet jācenšas panākt labums mūsu biznesiem. Taču jautājums ir, vai mums tiešām tiks piešķirta otrā iespēja un kad, un mums ir jārīkojas saprātīgi. Paldies, nākamais runātājs viena minūte. Thanks. Deputāte Bilbao, paldies priekšsēdētāji. Komisāri, es gribu paust savu piekrišanu šim sarunu mandātam. Pirmkārt, tāpēc, ka mūsu ekonomika pieaugs uh, tuvākajā nākotnē, un mums ir jāgatavo tam Eiropas ekonomiku, un lai MBU varētu darboties šajā valstī. Otrkārt, šie nolīgumi ir vienīgais veids, kā uzturēt spēkā mūsu vides un sociālos standartus. Un treškārt Tā nav izolēta darbība. Eiropas Savienība rieģē uz neoprotekcionismu un komerciāliem kariem ar uh, eh, tirdzniecības nolīgumiem, kāds tas ir parakstīts ar Japānu, ar citiem partneriem, un pasvītroja, ka, ja tas viss ir iespējams, tad eh, tāpēc, ka šobrīd piesārunu vešanas notiek, e, strādā arī sievietes, tajās nav tik daudz testosterona, un komisāra Malmstrēma ļoti piesardzīgi ved sarunas. Runātāji tiek pārtraukti, nākošais runātājs, deputāts Skots. Skots kundze. Uzsākt e, tirniecības sarunas ar ASV šobrīd nozīmētu konfliktu kontaktu starp mūsu starp institucionāliem centieniem. Tas uh, iedzītu kārtējo zārka nagalu politikā, kas nodarbojas ar cīņu pret klimatu pārmaiņām. Un kamēr nav ja netiek ievērot Parīzes vienošanās, mēs tas vienkārši neiespējam uzsākt sarunas ar uh, otro piesārņojušāko valsti pasaulē. Un kā mēs varam cerēt, ka varēsim uzlabot šeit kaut ko tikai gadu pēc tam, kad ASV ir uzlikusi šādus tarifus mūsu tērauda industrijai un kur pati indust uh, ASV nozara neievēro attiecīgos standartus? Mums ir jācenšas izdarīt visu iespējamo, lai virzītos uz zem oglekļa emisiju nozarēm. Paldies nākamā runātāja Demāto kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, komisārs kundze. Šeit nav runa par šī nama viedokļa apiešanu. Tad, kad mēs vedam sarunas ar ASV par tirdzniecības vienošanos, tas būs tāds kā uh, tu, tā būs tāda kā tukša vienošanās, kur mēs atsakamies no vides jautājumiem un kurā tiks ieviesti ASV lauksainiecības, zivsainiecības produkti bez jebkādas kontroles. Tā nebūtu loģiska rīcība, tas vēl vairāk uh, degradētu mūsu zivsaimniekus un tas pārpludinātu mūsu Eiropas tirgu ar uh, milzīga lētām zivju produkcijas masām. Mums pret to ir jācīnās. Protams, ka ir nepieciešams tirniecības nolīkums, taču pirmajā vietā ir jānostāda mūsu Eiropas pilsoņu intereses. Lai būtu interesanti noieta tirgi mūsu ražotājiem. Neatkarīgi no tā, ko viņi pieprasīs, mēs sakam nē jaunam tētip. Paldies, nākamais runātājs viena minūte. Saka, paldies, Vaļeš kungs, saka. Eskalāt, ir notikusi eskalācija tirzniecības sarunās starp ASV un Eiropas Savienību. Mēs cenšamies panākt, lai ASV nenosaka iebra, importa tarifus automobīļiem. 85% no polijas auto saražotā nonāk Eiropas tirgū Tādēļ arī mūsu polijas interesēs ir izvairīties no jau kādiem jauniem tārifiem. Turklāt mūsu ekonomikā ir energointensīvi sektori un ir dažādas izmaksas, kā arī dažādi regulatorie pasākumi Eiropas Savienībā un Polijā. Turklāt mēs būtu lieliski, ja varētu vairāk importēt sašķirināto gāzi no ASV. Paldies, nākamā runātāja Grapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, dargie kolēģi. Protams, ka mums ir dažādi iemesli, lai dusmotos par Trumpu, un es ļoti spēcīgi iestājos par tēti, piesniedza ļoti daudz grozījumu priekšlikumus, taču pēc tam viss izgāzās. Taču ASV un Eiropas Savienības eh, attiecības mēs nevaram ignorēt, mums ir jāpalūkojas, ko mēs varam eh, iegūt un ko zaudēt. Es uzticos komisārs kundzei pat ar šo ierobežoto mandātu. Es eh, atbalstu sarunu vešanu. Jo Nevar tā būt, ka vienmēr viss tiek atlikts. Mums ir nepieciešama atbilstības novērtējumi, ražošanas standarti, kas ir atzīti, un nevaram pieļaut to, ka mūs tā vienpusēji uzlieka muitas nodevas un tārīfus. Es uzskatu, ka jūs tiksiet galā ar šo uzdevumu, un tad varēsiet mums pastāstīt par to, kas notiek šajos tirgos. Krievija, Turcija, Ķīna Nu, ar tiem mums nav tirzniecības uh, nolīguma. Kā tad mēs varam paplašināt mūsu vienoto tirgu? Tādēļ, manuprāt, ir jāatbalsta šis sarunu mandāts. Paldies. Nākamais runātājs Tarbēls kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Komisārs Kundze, kolēģis, vēl aizvien sapņoju par to, ka tiks uh, saskaņots mūsu vīdes uh, sociālās lauksaimniecības un citas politikas. Vai jūs, komisāri, varat paskaidrot, e, kāda ir interese palielināt sojas importu e, Eiropā tā vietā, lai celtu mūsu lauksaimniecības proteīna e, ražošanu? Kāda ir interese upurēt mūsu lauksaimniecību visos brīvās tirdzniecības nolīgumus, ko jūs parakstāt? Masveidu sojas imports jau ir pretrunā ar Kyoto protokolu, pretrunā ar Parīzes vienošanos un jūs, komisāri, kas panākat no Grētas Tulkenberg. Tunbergas valsts, vai jūs varētu sākt saskaņot tirzniecības politiku ar cīņu pret klimatu pārmaiņām, kas kļūst jau steidzama? Paldies, Marija Rēna, uz vienu minūti komisār, man tik tiešām liekas, kā viss dēr komisijas dzirnavām, ja ir runa par eh, tirzniecības liberalizāciju. Mēs dzirdējam argumentus, kā mēs slēdzām līgumus ar draudzīgām valstīm, valstīm, kas ir ar kopīgām vērtībām, kopīgiem noteikumiem, kā mūsiem paskaidrot man, kā Trumpa administrācija ir ar mums kopīgām vērtībām. Par klimatu vērtībām runājot, viņš izvēlējās atstāt sarunu galdu. Uh, COP21 ietvaros. Tieši starptautiskajā tirzniecībā Trumpa administrācija izvēlējies neņemt vērā PTO līkumus. Jūs, kur, kas aizstāvat PTO noteikumus, kāpēc jūs vēraties sēsties pie sarunu galda ar Trumpa administrāciju, tād, kad šī pati administrācija neievēro tos noteikumus, ko jūs aicinat ievērot. Tāpēc gribu dzirdēt no jums vienu pašu argumentu, kas liktu domāt, ka jūs spēsit mainīt politiku kura nerespektē Eiropu no Trumpa administrācijas puses. Es tam neticu un ned arī nedomāju, ka šodien vajadzētu piešķirt padomēju jūsu piedāvāto mandātu. Paldies, tā bija brīvā mikrofona procedūra, un tagad piešķiršu vārdu Mālstrēmas kundzei lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, godātie dāmas un kungi. Vienošanās, kur priekšsēdētājs Junkers panāca jūlijā ar Trumpu kungu par spīti mūsu pretrunām dažādās jomās, bija mēģinājumi atrast jomas, kur mēs varam sadarboties. Mēs runājam par sasprādzināto dabas gāzi. Ļoti daudz Eiropas valstis vēlas iegūt šos enerģiju no ASV, nevis citiem importa partneriem, un amerikāņi piekrita to darīt. Un tas bija, protams, lēmums no dalību valstu un to uzņēmumu puses, nevis komisijas puses. Sojas pupiņu pieaugums. Tas arī ir tirgus rezultāts. Ne jau komisija iepērk sojas pupiņus un glabā tās Berlamonta ēkā. Tā ir tirgus politika, kas ir mainījusies. Mēs piekritām pieņemt amerikāņu ilgspējības schēmu pilnībā atbilstot direktīvai. Tāpat piekritām sadarboties, lai atbilstu uh, un eh, modernizētu pasaules tirniecības organizāciju. Mums ir tādi procesi, kur sasradāmies ar amerikāņiem un japāņiem, lai ierakstītu jaunus noteikumus pasaules tirniecības eh, organizācijā, lai cīnītos pret dažiem kapitāla plūsmām, piemēram, no Ķīnas. Mēs turpinām šo darbu. Tāpat arī vienojamies par regulatorio sadarbību, pārtiks caurskatāmības eh, jomā, brīvprātīgā veidā, pilnībā ievērojot mūsu protekcionismu uh, mehānismus. Uh, Tāpat arī vienojāmies, ka centīsimies panākt sarunas par diviem ierobežotām vienošanām, taču ļoti nozīmīgām. Viens ir par atbilstības noteikumiem, par to neviens šodien neapšāba, un otra ir vienošanās par ie... rūpniecisko preču tarifiem. Un šeit mēs lūdzam uh, paust savu viedokli. Šajā piedāvātajā mandātā ir noteikti skaidri nosacījumi. Mēs nevarēsim noslēgt neko, kamēr tarifi alumīnijam, tēraudam netiks atcelti. Nebūs nekādi papildu uh, tarifi par 323 prot automobīļiem. Šo sarunu gaitā mēs arī veiksim ārējo pētījumu, ietekmes izvērtējumu par ilgspējību. Mēs turpināsim un eh, konsultēties arī ar pilsonisko sabiedrību, ko jau esam sākuši. Un ir ļoti skaidri redzams, ka pieņemot šo mandātu, ļoti skaidri tiks noteikts, ka lauksaimniecības nozara šeit nav iekļauta. Šī ir, ir ierobežota vienošanās, kas attiecas uz rūpniecību, zivsaimniecības produktiem un automobīļiem, kas atbilstu PTO normām. Un šeit mēs tiešām neatteiksimies ne no kā. Taču tas nebūs pilnvērtīgs brīvās tirdzniecības nolīgums. Šeit netiks no saldētavas izņemts atkal tētip. Nē, tētip ir iesaldēts dažādu iemeslu dēļ, jo nebija iespējams turpināt Obama administrācijas laikā. Un tiešām nekādā gadījumā turpmākajā nākotnē to nav iespējams turpināt arī tagad. Protams, jūs pieminējāt, ka tas ir arī tādēļ, ka ASV izstājušies no Parīzes vienošanās. Kā jau minēju, ir vairākas eh, pretrunas ar Trumpa administrāciju, taču ASV, ASV cilvēki, ASV ievēlētie parlamentārieši, ASV nācija ir Eiropas Savienības draugs, un mums ir visas intereses, lai atrastu tādas jomas, kur varam sadarboties, sarunāties, kur varam vest dialogu. Un tas ir vienprātīga vēlme arī no Eiropas Uh, Eiropadomas puses. Tādēļ mēs lūdzam jūs atbalstīt šos divus sarunu mandātus, jo padomu tos ir atbalstījis un ceru, ka jūs arī rītdien varēsiet balsot ar pozitīvu rezultātu. Lielas paldies par šīm debatēm. Paldies, komisāras kundzē. Rezevičs kungs, man jums jāsaka, ka es jums nevarēšu dot uh, vēlreiz vārdu, jo jums jau bija zilās kartītes iespēja, un uh, laika trūkuma dēļ uh, es nevarēju vēlreiz jums dot vārdu. Uh, Debašu beigās tika iesniegts uh, rezolūcijas uh, priešlikums uh, B8063-2019 ārējas tirniecības komiteja. Līdz ar to debatas ir pabeigtas un balsošana būs rīt. Tagad mēs, kā nākamais darba kārtības punkts, varam pāriet pie kopīgajām debatēm par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu. Tas ir Vandera Kendelāres kunga ziņojums atvainojos, saka priekšādātāji, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Tur ir runa par Eiropas pusgadu ekonomikas koordinēšanai, par izaugsmes pētījumu par 2019. gadu un Harkins kundzes ziņojums. Arī vēl ir Eiropas ekonomikas politika koordinēšanas pusgads, nodarbinātības un sociālai aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā. Vispirms vārdu kā referents eh, saņēmis eh, Vanderkandelāris kungs uz četrām minūtēm. Lūdzu, tagad jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, kolēģis un kolēģi. Diskusija par eh, Eiropas pusgadu vienmēr ir politiskas, un tagad būs vēlēšanas, un līdz ar to tās kļūs vēl politiskākas. Jautājums, kas mums pašiem vajadzētu uzdot, uh, par Eiropas pusgadu. Tas ir jautājums par to, ka mums ir skaidri jāparāda savu politiskā nostāja, kāda ir ekonomikas situācija, kāda ir izaicinājuma, kādas prioritātes mēs noteiksim un kā mēs rūpēsimies par to, lai mēs mūsu labklājības valstis varētu saglabāt arī mūsu bērniem. Kolēģis un kolēģi, daži vēlēsies, lai būtu vairāk investīciju, savukārt citi prasīs lielāku disciplīnu attiecībā uz valsts izdevumiem. Savukārt trešie gribēs uh, vairāk vēl tādu brīvu rīcības iespēju. Es kā kristīgais demokrāts uzskatu, ka vislabākais iespējamais kurs, kas varētu visas šīs prasības apvienot, būtu mums piedāvātais risinājums, bet ar tādām puspatiesībām uh, nevajadzētu nākt klajā. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai mūsu bērni dzīvo drošībā. Mans uh, dēls uh, kuram ir eh, divi gadi, viņš eh, šorīt no nu rīta bija parlamentā, un arī viņa labā es strādāju. Tā ir jābūt labklājības valstī, labklājības valstī Eiropā, kas eh, atļauj cilvēkiem arī sarešķītos laikos būt aizsargātiem. Ja cilvēks saslims, lai viņš varētu izvesaļoties, kad viņš ies pensijā, tad lai viņš saņemtu kārtīgu pensiju, tā ir nākotne, tā, tas ir lielais stāsts gadi eh, desmitiem mēs eh, esam veidojuši mūsu pilsoņu labklājību, un tas tagad tiek likts uz spēles. Jo novecošanās ir viena no svarīgākajām demokrāfiskajām attīstībām 21. gadsimtā. Principā tā ir laba attīstība, bet tas ir saistīts arī ar problēmām. Ir runa par eh, pensiju izmaksām, par veselības aprūpi, par veco slimnieku kopšanu. Viss šīs izmaksas nākamajos gados pieaugs, un valstu budžets tas pakļaus spiedienam. Uh, un arī novecošanās uh, izraisa tādu situāciju, ka procentuāli mazāk cilvēku strādā un arvien mazāk cilvēku var nosekt izmaksas. Tas ir otrais sloks, kas nāk virsū valstu budžetiem. Mums tiešām ir jārīkojas, un es domāju, ka tam vajadzētu notikt vienlaikus trīs frontēs. Mums vajadzētu investēt, īstenot struktūra reformas un uh, valsts budžetu veidot atbildīgi. Uh, Tātad tas ir pirmais aspekts. Mums ir vajadzīga veselīgas valstu finanses. Mums ir vajadzīgs arī buferzona, lai varētu aizsargāt pret pieaugušajiem izmaksām. Vairāk vecāks nozīmē vairāk pensijas, vairāk veselības izmaksas, vairāk slimo aprūpes izmaksas. Uz to mums ir jāsagatavojas. Un ja nē, tad mēs uh, rēķinu mēs būsim spiesti nodot nākamajām paudzēm. Otrkārt, mums ir vajadzīgas struktūra reformas, kādas izmaksas ir saistītas ar uh, novecojušo sabiedrību, kas tos var samazināt un proporcionāli mazāko nodarbināto cilvēku grupu, lai viņi motivēti strādāt ilgāk. Darba devējiem, darba ņēmējiem ir vairāk jāstrādā kopā, ir jābūt vieglāk pieņemt darbā cilvēku, un cilvēkiem ir vienkāršāk ir eh, jāvar pārēt citā darba vietā. Mani vecāki pieturēja pie paudzes, kuri visu mūžu strādāja vienā uzņēmumā, un uh, Pašlaik šis modelis vairs nav tik spēcīgs, un mūsu bērniem šāds modelis vispār nebūs. Mums ir jāveido ietvars, lai šī pārēja uz citām darba vietām būtu droša, lai darba ņēmēji būtu elastīgāki, spēcīgāki. Mums ir vajadzīga tālāk izglītība, apmācības pasākumi, lai nodrošinātu dzīves standārtu. Un noslēgumā, ja mēs runājam par Eiropas kontinentu novecošanos, ja mēs gribam šo problēmu risināt, tad mums ir vajadzīgs arī investīcijas nākotnē. Ne tikai cilvēku kapitālā, kā es tikko to teicu, bet arī nākotnes eh, produktivitātē, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmu. Mums ir vajadzīgas investīcijas eh, ekonomikā un pētniecībā, inovācija, digitalizācija, infrastruktūrā. Vietas investīcijas šodien, tas nozīmē, ka tas nākotnē nesīs pēļņu. Mums jāiet šādā virzienā. Uh, Eiropas pusgada ietvaros. Sociālo-ekonomiskais kompas ir vajadzīgs, lai mēs neietu prom no ceļa, bet veidotu ilgspējīgu nākotni. Paldies par uzmanību. Paldies. Un tagad vārds Harkinas kundze uz četrām minūtēm. Thank you. All... Paldies. Pirmkārt, es vēlos pateikties sēnu referentiem par ļoti labo sadarbību kas, manuprāt, ir palīdzējis sagatavot līdzsvarot rezultātu. Ir iesniegt daži grozījumi, un izņemot vienu, es varu atbalstīt visu šos grozījumus. Tie e, būtībā nemaina man ziņojumu saturu, bet to uzlabo. E, pirmkārt, es vēlos norādīt, cik nozīmīgi nodarbinātības komitejai bija sagatavot savu atsevišķo ziņojumu par izaugsmas pētījumu Šie aspekti ir papildinoši, bet tie ir atšķirīgiem akcentiem. Un šis ziņojums, tāpat kā iepriekšējie MPL komitejas ziņojumi, manuprāt, palīdz atgūt